sekošajā punktā. No tautas partijas ir saņemts pieteikums, lai Santiago Fisas Excela tiktu iecelts par loceklu delegācijā attiecībām ar Palestīnas pašpārvaldi Ermīnijas Maconī vietā. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav. Tādā gadījumā apstiprinam iecelšanu.